przewodniczący! Witam Państwa. E, Obet... Labrīt, dāmas un kungi! Gribētu jūs visus sveikt šeit, šī rīta sanāksmē. Ar šo pasludinu sanāksmi par sāktu. Un šīs dienas darba kārtībā pirmais darba kārtības punkts ir Eiropadomas 16. un 17. decembra sanāksmes secinājumi. Eiropadomas un komisijas paziņojumu. Saskaņā ar līgumu šo ziņojumu mums sniegs Eiropadomas priekšsēdētājs Van Rompuikungs. Priekšsādātāja Van Rompuikungs, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Pirmām kārtām visiem jums vēlu daudz laimes jaunajā gadā. Nu, pavisam vienkāršiem vārdiem vēlu to jums gan jūs personīgajā dzīvē, gan Eiropas Savienībā kopumā šai grūtajā laikā. Nu, Eiropadoms pēdējā sanāksme jau ir aiz, pagājusi un gribu jums atgādināt, ka katru reizi mēs niedzam pilnu ziņojumu priekšādātāju konferencē par Eiropadomas darba rezultātiem jau dažas stundas tūlīt pēc šādām sanāksmēm. Decembrī Eiropadoma pievērsās pirmajā dienā ekonomiska rakstura jautājumiem, un otrajā dienā runāja par ārpolitiku. Ekonomiskās jums ja, ziņā mēs nonācām pie daudziem svarīgiem secinājumiem. Pirmām kārtām mēs pieņēmām lēmumu par nelielu līgumu grozījumu, kas nepieciešams, lai izveidotu pastāvīgu mehānismu e, Eirozonas stabilitātes nodrošināšanai. Saskaņā ar nu, e, mūsu vienošanos e, principiāli oktobrī šāda iz, šādas izmaiņas bija vajadzīgas. Es konsultējos ar Eiropadomas locekļiem par to, kā varētu formulēt šādu grozījumu un kāds varētu būt tā saturs tika panākta vienošanās par tekstu, kurā iekļautu divi teikumi, kas tiks pievienoti 138. līguma pantam. Un ļaujiet man citēt. Dalība valstis, kuru valūta ir eiro, var izveidot stabilitātes mehānismu, kas varētu tikt aktivizēts tajā gadījumā, kad nepieciešams nodrošināt eirozonas stabilitāti kopumā. Jebkāda veida finansiālas palīdzības piešķiršana mehānismu ietveros tiek pakļauta konkrētiem striktiem nosacījumiem. Tas ir ļoti svarīgs solis mūsu centienos padarīt Eiropu izturīgāku pret krīzi un ļoti svarīgi tas ir ne tikai juridiskajai drošībai, bet arī tirgus ticamībai. Šis grozījums nepalielinās Eiropas Savienības kompetences Un tāpēc visas Eiropas padomas dalība valsts uzskatīja, ka būtu ļoti piemēroti iz, izmantot eh, vienkāršotās grozījuma ieviešanas procedūru. Tāpēc tagad eh, šim grozījumam nepieciešams atzinums no jūsu parlamentu, tāpat arī no komisijas un Eiropas centrālās bankas. Mēs ceram, ka mums izdosies gūt jūsu apstiprinājumu un piekrišanu. Vai nu man jums jāatgādina, cik ļoti svarīgi ir šāda veida strauja virzīšanās uz priekšu? laikā, kad tirgus joprojām ir ļoti svārstīgs. Es labi zinu, ka jūs un atbildīgās komitejas parlamentā ir ļoti cieši sekojuši notikuma attiecībai. Īpaši eh, īpašās eh, darba grupas darbam, kuru es pats eh, vadīju, un man bija arī septiņi kolēģi no parlamentu komitejām, kas bija iesaistīti šīs īpašās komitejas darbā. Es pateicos Buzekungam par viņa ieguldījumu par to, ka viņš mūs ir informējis par parlamenta vēlmi ātrāk izskatīt jautājumus, kas ir saistīti ar ekonomisko attīstību. Eiropas padome pavisam drīz lēmumu projektu varēs jau martā pārvērst par galīgo lēmumu, galīgo ziņojumu. Un uh, cerams, ka 13. gada 1. janvārī pastāvīgais mehānisms uh, stāsies spēkā jau jūnijā 2013. gadā. Eiropadome arī izpētīja, kāds nākotnes mehānismam eh, varētu būt galvenās iezīmes. Mēs esam uzticējuši komisijai veikt sagatavošanas darbu. Eirogrupas finanšu ministri 28. novembrī pilnībā atbalstīja šo lēmumu, to atbalstīja arī Eiropa padomi. Eiropas padomas ekonomiskās mm, stabilitātes mehānisms balstīsies uz pašreizējo mehānismu. Starptautiskais valūtas fonds arī iesaistīts šajā procesā. Mēs turēsimies pie starptautiskās pieņemtās prakses, kas attiec uz privātu sektoru lomu, tad lēmumi tiks pieņemti katrā gadījumā atsevišķi. Privāta sektora iesaiste nebūs e, primāra prasība, lai nodrošinātu e, stabilitātes mehānismu darbību. Eiropa doma ir apmainīsies viedokļiem par ekonomisko attīstību pēdējā laikā un par to, kā tikt galā ar izaicinājumiem Eiropas valstu ekonomikās īstermiņā un ilgtermiņā. Eiropas Investīcija bankas priekšsēdētājs bija klāt, arī Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs un Eiropadoma viņus sveica. Šī diskusija apstiprināja to, ka dalība valstis ir vienotas un vienotas arī ir Eiropas institūcijas. Mēs izdarījām pamat analīzi. 27 dalība valstis atbalstīja šo analīzi, neskatoties uz to, ka tās galvenokārt eh, skar 17 eirozonas valstis. Mēs cenšamies padarīt mūsu tautsēmniecības eh, pretoties spējīgas dažādām krīzēm. Šī kopējā pieeja atspoguļo šo vienoto pieeju atspoguļo arī pieņemtie lēmumi. Daudz darba ir jāveic nacionālajām valdībām - fiskālā atbildība, izaugsmas stimulēšana, atbalsta programmas un dažādi piespiedu taupības pasākumi. Mēs apsveicam Grieķijas un īrijas valdību un tautu centienu sakārtot savas ekonomikas. Ir svarīgi, lai dalībvalsts un institūcijas darbotos kopīgi. Eiropā doma prasa no pārējām institūcijām, arī no parlamenta, nodrošināt to, lai vienošanās, ko mēs panācām oktobrī, eh, tiktu realizēts attiecībā uz makroekonomisko uzraudzību, lai tas viss tiktu izpildīts līdz eh, vasaras periodam. Tas ir mūsu kopējais pieņem, eh, pienākums. Mums ir jāveic stresa testi banku sektorā un jāveic tas eh, katru gadu. Mūsu centieni ir pilnīgi skaidri. Eiropas institūcijas un Eirozonas valstis eh, strādā kopā un ir gatavs darīt visu, lai nodrošinātu Eirozonas stabilitāti kopumā. Darbs turpinās, lai šos elementus attīstītu Mūsu sanāksmes otrajā dienā mēs koncentrējāmies uz attiecībām mūsu strateģiskajiem partneriem. Ketija Štone nāca klajā ar ziņojumu par to, kā strādāt ar strateģiskajiem partneriem un es arī pastāstīju par trīs veiksmīgiem samitiem. Samits ar eh, prezidentu Obāmu, kur eh, mēs uzsākām jaunas sadarbības formas transatlantiskajā at, m, mm, sadarbībā, samitu ar prezidentu Medvēģevu, kur mēs panācām divpusēju vienošanos par Krievijas iestāšanos PTO un uh, samits ar Indijas premjerministru, kas arī iezīmēja brīvā tirzniecības līguma uh, noslēgšanu, iespējams uh, šī gada pirmajā pusē, un pieņēmām arī kopēju deklarāciju par starptautisko terorismu. Viss šis sanāksmes norādīja uz to, ka Mūsu partneriem Eiropas Savienība ir ne tikai tirzniecības bloks un ekonomiska savienība, bet arī ģeopolitisks partners. Eiropas padoma nolēma arī Mankalnē piešķirt kandidātu valsts statusu. Tas e, pasvītro to, ka Eiropa padoma ir pārliecināta par to, ka Rietumbalkānu valstis ir Eiropai piederīgas valstis. Un beidzot mēs vienojāmies arī par Kodivuāras. E, eh, situāciju. Jūs jau zināt, kā attīstījās notikumi pēdējās dienās, un mēs atzīmējam to, cik svarīgi ir respektēt demokrātisko vēlēšanu rezultātus. Eiropā doma 4. februārī principiāli izskatīs mūsu inovācijas, enerģētikas un visus citus attīstības jautājumus. Energodrošība šeit ir vissvarīgākais jautājums. Martā mums būs tas, ko mēs saucam par Eiropas semetri. Tam ir jābūt nebirokrātiskam procesam. Uh, bet tām ir jābūt padziļinātām diskusijām par mūsu ekonomiku, tās stāvokli un to, kas būtu darāms. Cienījamie kolēģi, mēs, protams, zinām, ka ir jāpadziļina un jāstiprina ekonomiskā sadarbība un konverģence Eirozonā. Mēs strādāsim pēc iespējas visaptverošā sistēmā un panāksim konsens, konsensus. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos aicināt Eiropas komisijas vārdā Barozu kungu. Esat vēlreiz sveikts Eiropas parlamentā un vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Pagājušajā gadā Eiropas eh, Savienība cieta pamatīgs pārbaudījums, un Eiropas padoma komisija parādīja, ka mēs varam pieņemt nepieciešamos, nepieciešamos lēmumus Mēs vienojāmies par stabilitātes mehānismu izveidošanu un uh, saistījām to ar izmaiņām uh, un atbalstu eirozonā. Un uh, izmantojam to visu Eiropas Savienības va, uh, labā. Pirms pavasara padomas komisija pieņēma lēmumus par nepieciešamiem izmaiņām līgumos, uh, un e, mēs arī paskaidrojam, kādēļ tās būtu atbalstāmas. Šī vienošanās ļauj mums virzīties uz priekšu, un komisija strādās kopā ar finanšu ministriem, lai izstrādātu stabilitātes mehānismu līdz pavasara Eiropa domēji. Tas būs starpvaldību mehānisms, e, jo tas bija vienīgais, par ko varēja vienoties dalību valstis ir svarīgi, lai tas pilnībā atbilstu līgumiem un atbilstu stabilitātes nosacījumiem saskaņā ar principiem, eh, kas ir saistīti ar budžeta uzraudzību. Šie lēmumi ir saistīti ar virkni dažādiem pasākumiem, kas ir vērsti uz to, lai cīnītos pret ekonomisko krīzi un eh, veicinātu attīstību un darbvietu skaita pieaugumu. Eirozonas eh, valdības ir skaidri pateikušas, ka tās ir gatavas darīt visu, lai nodrošinātu eirozonas stabilitāti. To ir darījušas arī institūcijas. Es citēju. Mēs aicinām uz izšķirošu rīcību, lai nodrošinātu adekvātu finansiālu atbalstu caur finanšu stabilitātes instrumentu, uh, un izveidotu uh, permanento vai pastāvīgo uh, mehānismu. Eiropas padome aicināja pātrināti pieņemt komisijas ekonomiskās uh, pāraudzības principus un pasvītroja, cik svarīgi ir 2020. gada stratēģijas nosacījumi. Eiropas semestrī kas ir saistīts ar ekonomiskās situācijas pārskatu, faktiski paver jaunu ceļu un tas palīdz mums koordinēt mūsu neatkarīgās tautsēmniecības Eiropas Savienībā. Tas ir saistīts ar Eiropas ekonomisko pārvaldību. Pārvaldību kura ir visaptveroša atbilde uz krīzi, Komisija uz to ir skaidri norādījusi savā igadējā izaugsmas pārskatā. Es domāju, ka tas ir ļoti eh, svarīgi, un tas ir saistīts arī ar decembra uh, eh, Eiropa domas eh, secinājumiem. Mēs esam jaunā realitātē. Ekonomiskās paraudzības un uh, pārvaldības nosacījumi ir mainījušies. Tas nenotiek tādēļ, ka kaut ko vēlas federālisti. Nē, to vēlas tirgi, to vēlas mūsu uh, partneri. Tas ir veselā saprāta jautājums, un mēs esam gatavi rīkoties. Uh, Dažādie uh, pasākumi ietver stingrākus fiskālos nosacījumus un efektīvu ekonomisko koordināciju. Tas prasa eksante koordināciju. Tas nozīmē, ka mēs apspriežam viens otra politikas, gan ekonomiskās, gan uh, fiskālās. Mēs vairs neskat skatāmies atpakaļ uz kaut kādām pēcreakcijām, bet mēs skatāmies uz priekšu, lai reaģētu saulēdzīgi. Tas ir vēsturisks attīstības solis Eiropas Savienībai. Mēs ieviešam īstu mm, ekonomisku un politisku dimensiju. Mēs palīdzēsim politiku veidošanās jau iepriekš, nevis centīsimies labot tās pēc tam. Runājot par nacionālajiem budžetiem, protams, ka lēmumu šeit pieņems nacionālajie parlamenti. Tas ir pareizi. Taču šīs jaunās ekonomiskās pārvaldības princips ir racionāla reakcija uz esošo situāciju, ņemot vērā savstarpējo saistību Eirozonā. Valstī jāspēj pieņemt lēmumi, zinot, ko gatavojas darīt tās kaimiņi. Šī informācijas apmaiņa stiprina nacionālos parlamentus un negrauj viņu autoritāti. Šis process ir sācies un ir skaidrs, ko mēs vēlamies panākt - atgriezt stabilitāti, pātr, eh, pātrināt attīstību. Vispirms ir jāatjauno stabilitāte. Un uh, mēs neatjaunosim uzticību Eiropas ekonomikai bez stabilitātei. Un ja tas tā nenotiks, tad mums draudz stagnācija un attiecīgās sekas īpaši bezdara pieaugums. Mums ar veselo uh, saprātu ir jāpieiet fiskālai konsolidācijai. Tas nenozīmē samazināt parādu, vienkārši visu apgriežot. Mums ir jāizvirza prioritātes. Dažās jomās izglītībā, jaunās enerģētikas formās tās varētu būt vienas no prioritātēm. Nākošais pētījumā, kas parādās, ir struktūrālo reformu nepieciešamība, lai mēs radītu jaunas darba iespējas mēs vēlamies, lai, ko mēs vēlamies, lai pieaugums būtu ar darbvietu pieaugumu vai bez tā. Un attiecīgi tad ir jāpieņem attiecīgi lēmumi. Mēs vēlamies, lai darba tirgs vai reformas būtu viena no lietām, kas šogad notiks eh, dalību valstīs. Mēs vēlamies, lai cilvēki atgrieztos darba tirgū, lai tas kļūtu pievilcīgāks. Mēs vēlamies reformēt pensiju sistēmas un nevēlamies uh, Uh, lai uh, bezdarbnieki paliktu bez atbalsta, tad, kad zaudē darbu. Mēs vēlamies pastiprināt sociālās aizsardzības līmeni un vēlamies iekļaut tos, kas ir uh, pastumti malā no darba tirgus, īpaši jaunos cilvēkus. Dažās dalību valstīs jaunatnes bezdarbs būtībā ir uh, skandalos pat labos laikos, un tā situācija nevar turpināties. Palielinās starptautiskā konkurence, un mēs varam paturēt savu uh, sociāli vērsto tirgus ekonomiku tikai tādā gadījumā, ja mēs spējam adaptēties. Mums ir jāveic pasākumi, kas veicina attīstību. Mums ir jākoncentrēs uz šiem pasākumiem, kas īsā un vidējā termiņā spēj dot ievērojamu atdevi. Tas nozīmē, ka jāinvestē tajās jomās, kas veicina attīstību. Mums ir jāizmanto vienotā uh, tirgus potenciāls, attīstot kopējas infrastruktūras IT jomā un citās jomās. Un mēs esam pārliecināti, ka Eiropas projekts turpināsies. Mums ir uh, arī jāslēdz brīvās tirdzniecības līgumi ar galvenajiem partneriem un e, daudz gadu finanšu programmas priekšlikumā tas viss ir iekļauts dāmas un kungi. Mūsu tautsēmniecības stā, sāk virzīties pareizā virzienā. Un pašlaik mēs to vērojam arī reālajā ekonomikā. IKP pieaug par 1,5%, 2012. tas varētu pieaugt par 2%. Mēs redzam pieaugumu arī pēdējos mēnešos. Arī nodarbinātības eh, progress ir pietiekami labs. Konsultācijas metodas arī nes savus augļus. Eiropas Savienībā valdību parāds samazināsies no 6,8 pret 4% uz 4,2% 2012. gadā vidēji. E, taču būtu kļūda atgriezties pie sliktās prakses un pie vecajā, vecās lietu kārtības. Ja mēs nerīkosimies tūlīt, situācijā, kad mēs esam vislielākajā krīzē, kad dalība valstis būs gatavas spērt reālus soļus, kas ir saskaņoti ar to, ko tās pašas ir noteikušas. Ja tas viss nenotiks Eiropas uh, līmenī, mēs, protams, izdarīsim to dalību valstu vietā, bet mums ir jāstabilizē finanses, un tikai tā mēs varam pāriet no krīšu uh, eh, pārvaldības uz izaugsmi. Mums ir vajadzīga ilgtspējīga, iesaistoša izaugsme. Tas nozīmē daudzas dažādas reformas reformas, kas izaicina mainīt daudzas struktūras. Tas nozīmē palielināt inova, inovācijas un inovatīvu darba vietu uh, palielināšanos un tā tālāk. Gada izaugsmas pārskats norāda ceļu, kas būtu ejams. Galvenais ir koordinēt ekonomikas politikas. Mums jābūt kopējai ekonomiskai pārvaldībai visā Eiropā. Paldies par uzmanību. Thank you. Liels paldies, saka priekšādātās paldies jums par šo uzrunu. Tālāk došu vārdu daudz partijas vārdā tās vadītājam, Žozefam Daulam. Lūdzu, priekšādātāji komisijas priekšādātāja, Eiropadomas priekšādātāja pēdējā Eiropadomas sanāksmē ļoti labi redzējām, ka Eiropa ir ļoti svarīgs Eiropas konstrukcijas balsts un jādara viss iespējamais, lai stabilizētu to. Eh, šī sanāksme apstiprināja arī, ka tā ir apņēmusies eh, saglabāt šo Eiropas valūtu un atbalstīt Eirozonu, kurā šī gada, gada sākumā iestājās arī Igaunija. Tātad eh, turpināt iet tālāk šajā pašā virzienā un domāju, tā ir ļoti laba zīme ka valstis var ievērot visus šos kritērijus, un to var darīt arī lielās valstis. Neviens jau nešaubās šobrīd par to, cik nopietna ir situācija ekonomiskā un sociālā ziņā visā Eirozonā. Jādara viss iespējamais 2011. gadā, lai ar problēmām tiktu galā, lai atrisinātu tirgus problēmas, lai, tā, lai šie risinājumi nebūtu virspusē, bet tie būtu struktūrāli pēc sava rakstura. Un tieši tāpēc jāpanāk izaugsme, jāpanāk nodarbinātības pieaugums ilgtermiņā. Tas nozīmē arī to, ka valstu finansējumam dalību valstīs ir jātiek izvērtētam. Nedrīkstam e, pieņemt nepareizus lēmumus. Dalību valstīm turklāt arī vēl tālāk jākonsolidē savu budžetā, budžeta politika un jāņem vērā arī sociālajie aspekti. Tas nozīmē arī to, ka mums ļoti strauji jādomā par to, kā veidot instrumentu, kas palīdzētu Eirozonai. Un līdz ar to attiecīgas budžeta disciplīnas noteikumi arī strikti jāpiemēro šajās valstīs. Tās valstis, kas šobrīd atrodas grūtā situācijā, tam ļoti strikti jāpārvalda savus budžetus, jo citādi tās nevarēs saņemt papildus līdzekļus. Visbeidzot, jārada tāda izaugsmas un nodarbības nosinājuma, kas veicinātu tālāku attīstību. Iekšējām tirgumu jāapstrādā pie tā, jāveicina pētniecība, novatorisms, jāveicina izglītības sektors, mūža izglītība. Uh, Mana grupa vēlas, lai tiek izvēlēta kopienas pieeja turpmākās, eh, ne, nevis, starpguven, nevis starpvaldību mehānismu, jo vairāk tāpēc, ka tā ir daudz efektīvāka pieeja un tā ir daudz ilgspējīgāka pieeja. Eiropanos priekšādātāji, es gribētu lūgt, lai jūs apstiprinātu, ka šīs līguma grozījums, kas tika pieņems iepriekšējā Eiropadomē, tiks, no, tiks pieņems pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas straurā, straujāk, un pēc tam sekos budžeta debatas, jo mana grupa tad tādā gadījumā turpinās. Uh, turpmākajos gados nodrošināt tādu budžeta politiku, kas spētu, spētu radīt nodarbinātību veicinošus apstākļus. Savukārt komisijai gribētu lūgt darīt pilnīgi visu un nebaidīties rīkoties, lai panāktu, ka uh, ir tiek ievērota budžeta disciplināta, vienalga vai tie būtu viens, divi vai trīs budžeta deficīta nosacī, procentu nosacījums, bet visiem šiem noteikumiem jābūt ievērotiem. Nedrīkstam mazināt, samazināt šīs prasības, nedrīkstam zaudēt darba vietas, ir jārada vairāk darba vietas, bet tas nenozīmē, ka valstis var tērēt vairāk naudas. Uh, Van Rompoja kungs, Barozo kungs. Nāciet pie mums ar šiem priekšlikumiem, nāc, strādājiet pie tiem kopā ar dalību valstīm un, un nāciet pie mums ar tiem apspriedīsimos. Es domāju, ka mēs nonāksim pie ļoti labiem rezultātiem un dažus no šādiem rezultātiem jau šobrīd apsveram. Paldies, priekšādātāji, saka priekšādātājs tālāk Stīvens Hjūs, kas pārstāv sociālistu un demokrātisku grupu Eiropas parlamentā. Lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji. Decembra Eiropa padomas sanāksme Eh, nonāca pie politiskas vienošanās par pastāvīgu krīzes risināšanas risinājumu iespēju. Bet ņemot vērā, kāda bija tirgus reakcija pēc Ziemassvētkiem, radās problēmas ar Portugāles, Spānijas un Beļģijas maksāt spēju, tad mums atkal jāveicā, vai tomēr tas nebija pārāk neliels risinājums, kas nāca pārāk vēlu. Ierosinātais stabilizācijas mehānisms pats rada jaunus jautājumus finanšu tirgos. Un pašreizējā finanšu stabilitātes mehānismu šobrīd tiek uzskatīt par nepietiekamiem netiek izmantot. Tik palaist garām šī iespēja decembrē parlaments nosūtīja spētīgu signālu Eiro padomē par eiro obligācijām, bet neesam saņēmuši konstruktīvu reakciju ne no padomas, ne no komisijas. Kopš 2008. gada esam tikai atka, at, vienmēr saņēmuši tādas šaubīgas atbaldes cīņas starp dalību valstīm un iestādēm, un katru reizi ļoti sāpīgi tik jā, bija jāvēl katra atbilde no jūsu mutēm, un katrā ziņā šī reakcija nebija pietiekama. Mēs esam ļoti vīlušies par šo faktu. Īpaši tāpēc, ka monetārie un cita veida izaicinājumi ir ļoti spēcīgi un mūsu rokās nav pietiekami ieroči, lai ar tiem cīnītos. Tas ir, tā ir daļa no trūkumiem, kas pastāv šai kopējā institucionajā lēmumu pieņemšanas mehānismā un ekonomiskās politikas eh, lēmumu pieņemšana ir sašķelta un neefektīva. Finanšu tirgi turpina izdarīt uz mums spiedonu, nu ne tikai tāpēc, ka pastāv augsts deficīta līmeni, Barozo kungs. Viņi tirgi to dara tāpēc, ka viņi vēlas saņemt kompensāciju par risku, kas izriet no līdzekļu aizņemšanas, aizdošanas mehānismam, kas nespēja, kas šķiet nespējas nodrošināt savu e- pastāvēšanu. Ko tad darīt Eiropas, Eirozonai? Nu, jāsaka, šis Eiropas dibinātāju sapnis ir kļūst par murgu, tas ir kļūst par iespēja, ka viss šī sistēma varētu sagrūt. Eiropas projekts ir nonācis e, krīzē, tas nonācis politiskā strupceļā, tad kāda iespēja šobrīd pastāv nodrošināt demokrātiskāku institūtu kopumu, kas varētu izriet no, no šī pārskatā, pārskatītā līguma, kas nodrošinātu tālāk politisku integrāciju. Pagājušajā nedēļā Bundesbankas vadība teica, ka tam, tas nav iespējams. Un šajā kontekstā uh, Komisija saņēma uzbrukums par sociālas Eiropas trūkumu, par nelīdzdalību starptautiskajā darba tirgu, tā kā tas, piemēram, bija īrijas gadījumā. Igadējā izaugsmas pētījumi arī liecina par to, ka netiek aizstāvētas darbinieku tiesības un, eh, tie, un notiek vēršanās pret kolektīvo, eh, kolektīvo darba līgumu iespēju. Situācija ir tiešām traģiska pašreizējā rīcība, pašreizējā rīcība var nākt tikai par sliktu Eiropas projektam. Priekšādātā šīs, eh, šīs domas par Eiropas projektu sabrukumu manī rada bažas, un es domāju, ka eh, mums ir jāatver acis pirms pienāk šis sabrukuma brīdis, jo kavēšanās rīkoties šobrīd eh, dod eh, ieročus Ferāžam un viņam līdzīgu cilvēku rokās, un tas tikai palīdzēs viņiem sagraut Eiropu. Paldies, saka priekšādātājs. Silvīgu Lāru tālāk, Aldi grupas vadā. Paldies priekšādātāji. Par Eiropa padomas noslēgumu runājot, man ir divas piezīmes sakāmas. Pirmām kārtām gribu atgādināt, ka krīze Eiropas Savienības ietvaros nebūtu nav tāda vienreizīga. Visam vienkārši iemeslu dēļ mēs esam tiesību kopiena jau no pašiem sākumiem, un tā kā mēs esam tiesību kopiena, tad noteikumi šeit ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad nedrīkst apdraudēt noteikumu izpildi, un ja notiek šā, ši, tik milzīga krīze, kā tā ir šobrīd, Jūs jau to arī publicējāt, nu pats tajos dokumentos tad ir jārīkojas. Nedrīkstam tikai runāt atkal par likumiem. Jūs teicāt, ka šis grozījums līgumā ir nepieciešams, lai nodrošinātu stabilitāti tirgos. Nu, atļaujiet man varbūt izteikties tā nedaudz uh, nekaunīgi, bet jāsaka, iepriekšējie lēmumi šādu stabilitāti nav spējuši tirgu nodrošināt. Jo kas tad notiks tajā gadījumā, ja šis grozījums negūs vēlamos rezultātus? vai man jums atgādināt, cik ļoti traumatiski bija negatīvie referendumu rezultāti? Man šķiet atkal turpat nonāku. Jūs jau bijāt savā amatā šajā laikā. Un vai tad jūs nezināt, kas notiek, tir, kas notiek tirgu, ja kāds saka, lūk, viss ir, ir jāmaina līgums, un tad pēc tam tiek cerēts uz kādām pārmaiņām, jūs atkal izvēlaties vienkāršo to procedūru, jo citādi jūs zinat, ka jūs šo, šīs pārmaiņas nevarētu apstiprināt. Tātad jūs vēlaties atkal apiet tautu, apiet iedzīvotājus. Liela brēka par neko. Jūs mainīsiet līgumu vienā punktā, bet jūs nemainīsiet šo līgumu tā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem atbildes, uz ko tie cer. Mēs esam visi šie cilvēki, kas strādā pie dokumentiem, pie ziņojumiem. Mēs esam eh, vienmēr bijuši gatavi strādāt pie, pie šī līguma, pie tālākiem pie tālākiem punktiem, bet ar šo izmaiņu, ar šo grozījumu, pie kā mēs, nonāks, pie kā mēs nonāksim. Mēs juridiski kaut ko mainīsim, bet faktiski tas e, nopietni ne pie kā nenovedīs. Pie tā nav novedus ne 2020. gada stratēģija, ne, ne citi pasākumi. Un tāpēc, man liekas, mums šo darbu vajadzētu pātrināt, pātrināt šo darbību. Un es domāju, ka arī Eiropa padomē vajadzētu pātrināt savu darba tempu. Jādara tas pavisam vienkārši, strauji. Ir jums jāpietuvinās mūsu pozīcijai un vajadzētu Priekšādātais runātāja pārtrauc, jūs esat pārsniegusi savu stāšanās laiku. Eh, madam, madam Tālāk došu vārdu zaļo grupas līdz priekšādātājai Rebekai Harmsai. Jā, ja, Paldies, priekšsādātāja kungs. Godātais eh, Rumbeikungs, par Ozokungs. Eh, to, ko es atceros par pēdējo padomi. Tas jūsu pārskatā netika izteikts. Un es skatos arī visu cit, uz visu citādāk. Es atceros galvenokārt to, ka vēl sēdes laikā Briselē, kur bija sapulcējušies valstu un valdību vadītāju, eh, mūdī aģentūra pazipināja īrijas kredītreitingu. Es domāju, tev brīd mēs visi varējām saprast, cik mēs esam bijuši neveiksmīgi cīnoties ar krīzi kura mums ir jāpārvar un ar kuru uh, mēs uh, ļoti not, esam nodarbojušies arī starptautiskajā mērogā. Ja mēs paskatāmies uz datiem, kas liecinām par krīzi, tad mēs varam uh, tomēr tikai brīnīties, cik veiksmīgas ir spekulācijas pret eiro. ASV ir lielākas problēmas kā Portugālei, kā Spānijai, un tas uh, Tam netiek piegriezta nekāda vērība šī uzbrukuma laikā. Laikā, kad spekulanti vēra savas, vēra savas darbības pret eiro tādas tās lietas ir. Tagad ir sācies jauns gads, e, mēs redzam jaunas problēmas, to, ko mēs toreiz prognozējām, ka pieņemtie lēmumi nav pieteiku, pietiekami. Ar to mums arī būtu šodien jānodarbojas. Es domāju, ka mēs visi esam sapratuši, ka daudzās Eiropas valstīs ir problēmas. Uh, Mums ir e, jācīnās ar lielu privāto e, un citu parādu nastu, un e, valstu parādi ir neattaisnojami augsti. Vairākas Eiropas Savienības valstis nevarēs pārvarēt krīzi ar saviem spēkiem vien. Kā rīkoties tālāk? Mēs uzskatām, ka valstu parādu samazināšana, kā tā ir sākta dažās valstīs, Un e, kopā ar Eiropas Savienību un pieņemtajiem lēmumiem vēl nav pietiekami. Un tādā veidā e, valstis jau gandrīz vairs e, atrodas neakceptējumā situācijā. Mums ir jārunā par citām metodēm. Piemēram, situācija Ungārijā, attīstība Ungārijā. Tie ir trauksmes signāli tam, Kas var notikt, ja Eiropas Savienības dalība valstīs ir e, netaisna sadalīšanas procedūra? Valsts e, parādu samazināšanā ir jāpievērš daudz lielāka un taisnīgāka pozīcija. Uh, ir nepieciešams pārstruktūrēt banku sektoru. Mēs neesam pārliecināti par to, ka eh, gāpjot mir, dzīvo mironi šajā jomā ir attaisnojama situācija, kad parādu nasta tiek tikai un vienīgi palielināta. E, tāpēc es atbalstu arī kolēģi Kolāru, kura teica, ka mums ir vajadzīga perspektīva jaunā risinājumā. Mums ir jā, jā, jāveido perspektīva Eiropa un jāliek pārmijas jaunai attīstībai. Eiropa ir brīnišķīga dzimtene. Mums ir jādara, lai tas tā turpinātos. Paldies, tik priekšsēdētājs. Paldies. Turpin priekšsādātājs tālāk ECR grupas vārdā. Došu vārdu Timotijam Kirkupam. Priekšsādātāji. Eiropa padomu pieņem ļoti svarīgu lēmumu par nākotnes krīzes pārvaldību bet es piekrītu Barozo kungam, kad viņš uzsver, ka problēmas, ka šis krīzes pamatā samazinās, ir jās, jāizvēro fiskālā disciplīna, un valsts, atsevišķi valsts izrāda nevēlēšanos īstenot ekonomiskas reformas. Mums teica, ka vienotā valūtas, vienotas valūtas ietvaros valsts vairs nevarēs devalvēt savas uh, valūtas un tādējādā veidā izkļūt no problēmām, tām vajadzēs paaugstināt konkurētspēju. Tas, protams, bija ļoti pievilcīgs piedāvājums, bet ļoti daudz ir tagad sapratuši, ka tā izrādījās nepareizi pieeja pieeja. Daudzas valsts ir eh, veidojuši, eh, stiprinājuši savu, ak, savu ekonomiku nu, tādā nelegālā, nelikumā veidā, iz, izveid, izvairoties no dažādām korektīvām eh, rīcībām, aizņemoties valsts līdzekļus neilgtspējīgā veidā un beigu beigās vēl mēģinot slēpt savus fiskālos deficītus. Protams, ka mums jāmēģina rast risinājumu tūlītējām šīs politikas sekām, un, protams, ir tāpēc vajadzīga fiskālā konsolidācija. Tāpat laikā mums ir jāapzinās, ka ir vajadzīgs ekonomiskās reformas reformas, ir jāpalielina darba tirgu salastība, jārada papildus darba vietas, jā, jānod novērš jau kāda veida tirzniecības barjeras, tā lai mēs varam šo tukšumu, ko atstāja eh, samazināts valsts izdevumu eh, apjoms, aizpildīt. Ekonomiskās reformas ir nenovēršanas. Bet eh, pašreizēji risinājumi nav ilgtermiņa risinājums. Te mēs nerunājam. Eh, te ir vajadzīga ilgspējīga ekonomiskā izaugsme, veiksmīga uzņēmēja darbība, komerc darbība. Ir vajadzīga tāda tira, kas var dot pievienoto vērtību patērotēm, kas var radīt darba vietas mūsu pilsoņiem. Un tāpēc Eiropas 2020. gada stratēģija, vienotā tirgus akts un eh, dokumentus par novatorisko Eiropu ir jā, jānovērtē pietiekam augstu. Mēs liekam ļoti daudz ko uz spēles šobrīd. Ir jāņem vērā, ka eh, daudz kur uz, eh, valstīs ir eh, priekšplānā izvirzījušās tādas politiskas vērtības, kas nav mums pieņemamas. Ja mēs tagad nerīkosimies, tad jāsaka, lejupslīde būs nenovēršama, un tam būs būtisks seks arī mūsu vērtību sagrubumam un gal galā arī visas planētas pastāvēšanai. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu apvienotiem kreisiem svārkiem Džo Higgins kungam. Lūdzu. Pastāvīgi finanšu stabilitātes mehānismu izveidi praksē nav nekas vairāk kā tikai vēl viens inform, instruments, kas lielās Eiropas bankas, kas ļaus lielām bankām izvairīties no sekām, ko, tā, ko radīšu to spekulācijas tirgos. Tas ir mehānisms, kas darba ļaudīm visā Eiropā liek maksāt par šo salūzušo finanšu sistēmu un par šo kapitālismu krīzi Eiropā. Barozo kungs un Varompoja kungs, jūs man šorīt, jūs eh, pasakiet man lūdzu, un to jūs vēl nesat izdarījuši, cik tad reāli ir desmitiem miljārdu pārvietošana no privāto slikto parādu eh, summas, kas radušās īrijas tirgu privātu banķieru kabatās, un kā jūs varat šos naudas pārvietot uz nodokļu maksātāju pleciem, kam nav nekādas atbildības par šiem sliktajiem parādiem? Uh, Nedrīkstam šādā veidā glābt eh, šīs bankas. Arī šis mehānisms būs tikai veids, kā padarīt par izsmieklu da, eh, īrijas darbaļaužu rīcību. Un tas pilnīgi noteikti tikai pasliktinās dzīves standartus šiem cilvēkiem. Jūs padarat cilvēkus par vergiem, finan, par vergiem finanšu tirgus labā, un tie faktiski jūs vienkārši vazājas deguna jaunais finanšu stabilitātes mehānisms patiešām ir ļauns uh, ierocis, kā vērsties pret uh, Eh, darba ļaudīm. Mēs uzskatām, ka šāda veida eh, rīcība ir jānodod referendumam un nekāds grozījums līguma arī nevar pieņemt, kamēr nenotiek, do, netiek dot iespēja iedzīvotājiem balsot. Paldies, tālāk došu vārdu FD priekšsēdētājiem Faraģi kungam. Kāds tad ir visvairāk lietotais vārds saistībā ar eiro? Nē, nevis uh, kļūda, bet nē, stabilitāte. Visi runā par stabilitāti. Pirms desmit gadiem visi teica, lūk, Tikko būsim ieviesuši eiro, tas tā pilnīgi noteikti nesīs līdz stabilitāti. Nu, tagad desmit gadi ir pagājuši, un ko tad tas ir radījis? Nē, tas ir radījis hausu, vienprātības trūkumu un nožēlojumu situāciju ļoti daudziem. Un tomēr visi lieto vārdu atkal stabilitāti. Barozu kungs to atkārtoja, Van Rompuy kungs to atkārtoja. Nu, un stabilitāte, jā, stabilitāte. Mēs atkal klapējam sev uz, uz pleca un, saku, un neredzam realitāti, ka, piemēram, Portugālē atkal bija problēmas. ECB atkal izmantoja nodokļu maksātāju naudu, lai nopirktu mūsu pašu parādus. Jūsu apgalvojumi par to, ka viss ir kārtībā, manuprāt, e, nav pareizi. Ko tad jūs te cenšaties apmānīt? Obligācija cenas pieaug par vairāk kā 70% Portugālē vakar. Vairs neviens neatbalsta šo valotu, un šī cīņa faktiski vēl pat nav sākusies bet pati morāla visas šīs idejas pamatā ir sabrukusi. Jūs pat gribat palielināt šīs glābšanas formulas apmērus, tā lai arī ECB vēl varētu nogrimt visu šī haosa kopumā, mūsu visus kopējos parādos. Jūs izmantojat krīzi kā tādu vēl vienu iespēju, lai virzītu mūsu uz fiskālu savienību. Uh, Bet es teiktu tā, drīzāk vajadzētu ap, no, noņemt vārdu Eiropas Savienība, bet uz, uzlikt vārdu parādu savienību. Un tad tas raksturos šo, šo kopienu. Mēs visi esam nonākuši kā tādā ekonomiskajā cietumā un galu galā uh, iedzīvotāji no tā cietīs visvairāk. Ziemeļi maksās joprojām par visām dienvidu valstu kļūdām. Uh, un procentu likmes viņu pašu ekonomikas aizņēmumiem būs pārāk augsts. Esam nonākuši tādā situācijā, ka šobrīd vairs pat nav svarīgi, ko jūs kāds te sakat. Neviens jums netic, sabiedrība jūs neatbalsta, un es tiešām lūdzu Dievu, ka arī tirgus jūs spēs salauzt un jums pretoties. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs. Bērī Medleners no grupām nepiecaitītajām. Paldies, priekšsēdētāj, kungs godātie deputāti. Dzirdot skaistos cēlos Varozo kunga vārdus, es dzirdēju, ka bagātās valstis apmaksās vājās dalībvalstis. Tā ir realitāte, kas ilgi turpināsies. Mēs teicām, ka citām valstīm ir jāpalīdz, bet mēs nesakām, kā to darīt. Ir jāizvelk māciņš un jāiedod eh, dā, vājo dalību valstu uh, pilsoņiem, uh, valstu pilsoņiem, kas tikai zem spiediena pievienojās eiro. Tā tad Barozo kungs saka, ka ir ilgtspēja vajadzīga, bet kā to izdarīt, to viņš nesaka. Kāpēc mēs nestrādājam pie scenārija, ka katram ir sava valūta? Uh, liekas, ka mēs neesam gatavi veikt tādus pasākums, lai gan tā var būt vislabākā uh, izvēle. Uh, tad izaugsme un nodarbinātība. Kā to paveikt? Eh, es dzirdu, ka valdības izdod mazāk. Mēs Nīderlandē to darām. Bet ko dara Eiropas Savienība? Tā atļauj Nīderlandē mazāk, maksāt vēl vairāk. Ja vēl grib, 6% eh, vairāk Eiropas Savienības budžeta maksājumus. Tātad, kas to maksā atkal Nīderlandē? Uh, Nīderlandē maksā, apmaksā vājās valstis, Nīderlandē ir 27 miljārdi riska kapitāls, katru gadu 4,5 miljārdi pieaugas. Un atkal mēs iemaksājam arvien vairāk Eiropas Savienībai, atbalstam vājās valstis, bet mums pašām ir jātaupa. Nīderlandes iedzīvotāji cieš no vājāka eiro kursa. Uz šo Eiropas Savienību nevar paļauties. To Mr. Farage. Zilā kartē Farāža kungam esat gatavs atbildēt. Priekšsēdētāja kungs zilā kartīte. Uh, es parasti runāju savā dzimtajā valodā, saka runātājs, bet reizēm es klausoties uh, mis Farāža kungu, izrādās, ka viņš zina visas atbildes. Bet ir alternatīva. Ja mums ir 16, 17, 18 dažādas valūtas, kā mums bija 90. gados? Piemēram, tad, kad sabruk sterliņu mārciņa, vai tad būtu situācija labāka, tas uzlabotu pašreizējo situāciju Eiropā? Nē, tā tas nebūtu. Neviens ekonomists nepiekristu jūsu apgalvojumiem. Uh, Nevar teikt, ka mēs dzīvojam pagātnē. Mēs pašlaik risinām jautājumus, kas ir saistīts ar Eiropu šodien, un jūs, Farāžs kungs, nekad, nekad neesat atbildējis uz jautājumu, kā tad jūs piedāvājat tik galā ar šo krīzi. Jūs pārāk eh, vienkārši atbildat uz visu noliedzoši. Eh, Fārāžs kungs atbild. Pirms desmit gadiem nevajadzēja likt kopā Grieķiju un Vāciju vienā monetārajā savienībā. Tas nekad nestrādās. Atgriežoties vēsturē, jūs redzēsiet, tad, kad mūs iegrūda eh, eh, nepatiesās apvienībās, Šīs valstis vienmēr ir bijušas zaudētājs. Mans risinājums šodien ir tāds. Tas ir vienkārši Grieķija, Portugāle un Īrija. Uh, nav atbilstošas eirozonai, un kas mums ir jādara, Rumpēkungs, lai būtu patiesas vadītājs, ir jābūt plānam B un jāļauj šīm valstīm atgriezties pie savām valūtām, lai tās varētu devalvēt savu valdību, lai tām būtu uh, iespējas izdzīvot. Mēs viņus pašlaik nogalinam. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk. Uh, Margalai kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tie, kuri lasa avīzes, šajās dienās, e, tie uh, konstatē, ka mēs atrodamies parādu situācijas krīzē un uh, Eiropas Savienība uh, ir pieņēmusi noteikumus, kas nav savstarpēji saistīti. Mums ir tagad jārunā par ekonomiskās politikas pakotni, mums ir jārunā, jānodarbojas ar pagaidu un pastāvīgo stabilitātes mehānismu, par obligācijām, jādomā, kā pa, pa, samaksāt parādus, e, tāpat arī iesaistās darbībā ECB un tā tālāk. Tie ir komisijas priekšlikumi. Referenti pirmkārt mēģina panākt to, lai viss tiktu sasaistīts vienotā plāna kontekstā. Šis e, plāns tam ir jākļūst par Eiropas plānu. E, tas, tam ir jākļūst par plānu, kas nesašķeļ Eiropu, jo mēs negribam divu ātrumu Eiropu tam ir jābūt plānam, kur ar divām prioritātēm. Pirmkārt, budžeta disciplīna un ekonomikas izaugsme, lai pārvarētu pašreizējo krīzi. Eh, par glābšanas pilvenu, par kuru pieminēja padomes prezidents. Bija pirmā deklarācija, pirmais paziņojums, kurā bija teikts, ka investoriem ir nepieciešams arī dot savu artavu glābšanas pasākumiem. Un arī par to teica ECB prezidents Rompuja kungs izteica niansētāku priekšlikumu, ka pārbauda katru atsevišķu gadījumu. Bet kādi tad būs vispārīgie kritēriji un kādi būs IV SVF kritērija. Vienīgais gadījums, kur SVF uzsāka glābšanas pasākumus, bija Argentīnā, kad tur iestājās haoss. Un būtībā šis haoss arī nav īsti pārvarēts. Eiro obligācijas mums uzdod daudzus jautājumus, piemēram. Vai tādējādi mēs neredam līdzīgu situāciju kā SV? Un vai šī gadījumā investīcijas Eiropā patiešām būs vienkāršāks un vieglāks? Un vēl pēdējais jautājums, bet priekšsēdētājs pārtrauc un dot vārdu nākamajai runātājai. Pervanš Beres, priekšsēdētāji. Jūs e, piekļā, piekritāt veidot šo viedo grupu, šo darba grupu, un jūs gribējāt strādāt pie tā, kas notiek ar šīm valstu parādiem. Nu, un šāda viedo grupa varētu darboties, bet jāsaka, tā visa rezultātā radusies milzīga kakofonija. Vienu saka Žans Pols Trešē, vienu saka, vienu saka Barozu, vēl kaut ko citu. Merkel kopējais tirgus saka, ka šī, šī darba grupa nebūtu nav bijusi tāda viedo un gudro darba grupa. Gluži otrādi, tā nav spējusi ņemt vērā šo eiro krīzi, nav spējusi pārvaldīt šo situāciju. Un eh, visa šī situācija šobrīd ir spekulantu rokās. Tagad jūs runājat par nepieciešamību vaidīt, mainīt līgumu. Un e, savukārt pirms tam tika teikts, ka tāda, tāda grozījuma, tāds grozījums nemaz nav vajadzīgs, ka to vajadzētu apsvināt tikai eiro grupai. Jūs aicinat mūs uz ceļu, kas e, varētu mūs dot pārāk maz un pārāk vēlu. Mums ir vajadzīgs varbūt šī parlamenta viedums un gudrība, lai, pārskat, lai grozītu līgumu, lai pastiprinātu fiskālo kompetenci, lai gūtu aizņēmums, kas ļautu pārvaldīt parādus uh, kopīgā veidā. Un ja jūs negrozīsiet līgumu ar mūsu piekrišanu, uh, tad e, jāsaka, dalībvalsts nevarēs uzņemties šo atbildību, un tad viss parāds paliks tikai tirgus kopējā ziņā un neko neatrisinās. Paldies priekšādātājs, saka runātājai tālāk Mārtiņš Kalanans, pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas ekonomikai kopumā tas bija ārkārtīgi svarīgi e, veidot eirozonu. Uh, Es apsveicu vismaz dažus pasākumus, par kuriem Eirozonas padomu vienojās. Piemēram, fakts, e, ka Eirozonas valstīm pašām ir jābūt atbildīgām par savu problēmu lisināšanu. Es arī atzīstu to, ka 122. pants nav piemērots, lai izmantotu to finanšu krīzes risināšanai. Uh, Bet sagatavojot š, eh, ekonomiskā stabilitātes mehānisma pamatu, mēs nedrīkstam aizmirst faktu, ka mēs joprojām atrodamies krīzes situācijā, un krīze daudzās valstīs ir ļoti dziļa. Eh, Portugālē noteikti būs grūtības, iespējams arī Spānijā un Bēļģijā, kas attiecas uz mani. Eh, tas var ietekmēt demokrātiju šajās valstīs, jo šīs valstis faktiski kļūst par ekonomiskiem praktikiem protektorātiem, kurus pārvalda Barozo, Van Rumpoja un citi kungi. Un nacionālais elektorāts vairs nevar izlemt par uh, tēriņu prioritātēm un ekonomisko politiku. Uh, Faktiski tās kontrolē Brisele un starptautiskās finanšu aizdevēja institūcijas. Tad, kad mēs izklausamies no šīs krīzes, mums ir jāatjauno demokrātija šajās valstīs un nacionālo elektorātu vēlme pašām kontrolēt savu ekonomisko politiku. E- Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Migels Portašs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Politikā mēdz būt saprātīgi pasākumi, e, pasākumi, kas ir tā sakot garām, un pasākumi, kas e, nav skaisti. Ir saprātīgi, e, ka Eiropa saka, ir valsts parāds. Arī, ja Merkeles kundzei tas nepatīk, ir saprātīgi, ja Eiropa var izmantot daļu no valsts parādiem, kaut arī Merkeles kundzei tas nepatīk. Tomēr nav tik skaisti tas, ko uh, dzird sabiedrība proti par eh, SVF gatavību, eh, ka daļa no valstu parādiem eh, tiek pārlikti uz privātām bankām, bet Portugālē ir tā, ka tā pati privātā banka ir iesaistīta finansējumā. Man ir jautājums Rompoja kungam. Vai Eiropas Savienībai būtu jābūt brīnuma mašīnai, kapitāla ražošanas mašīna, ja mēs pārnesam privātos eh, parādus par sabiedriskajiem parādiem? Kā mēs to izskaidrosim Eiropas nodokļu maksātājiem, pensionāriem un citiem iedzīvotājiem, ka viņiem ir jāmaksā par privāto banku komercbanku parādiem? Un tagad par Genzio kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāju kungs! Um, ASV pat labam ir pieņemts likums, kas uh, bankai, centrālajai bankai liek izkristalizēt, uh, kuras bankas saņems 300 miljārdus eiro no glābšanas spilvena. Eh, vai šādi paši transparences kriteriji nevarētu pastāvēt arī Eiropā? Tādā gadījumā banku lobbyiem mazlietiņi vismaz tiktu ielikti robežās. Mēs principā atrodamies piespiedu valūtas savienībā, kurā atrodas šīs te brīvās valstis, un vajākam valstīm nākas pieņemt bagāto valstu palīdzību. Mums nākas atzīt situāciju, ka eiro ir valūta, kas principā ir bankrotējusi vai atrodas bankrota procedūrā. Kā ievest šo te valūtu vājās tautsaimniecībās? Vai tā ir patiešām tāda akceptējama uh, politika, uh, ja to piemēro valstīm ar tik dažādiem uh, procentiem? Procentu likmēm. Trišē kungs runā par iespējamu ECB uh, maksāt nespēju, tad viņš runā arī par ECB kapitāla palielināšanu, un tad ECB iekā, iepērk valstu obligācijas, un tad vēl ir stresa testi lielajās valkās, bet tagad eh, tiek pārtraukts runātājs Kasulīdes kungs pusotra minūte. Political... Nākamais runātājs Kasulīdes kungs. Priekšādātāji, paldies. Politiskā vēsts no pēdējās padomas, Eiropadomas sanāksmes E, bija tāda, ka visi vērsās pie tirgiem, lai pateiktu, ka dalībvalsts darīs visu, lai saglābtu Eiropas eirozonu un aizsargātu eiro. Lai kāds iekšējās diskusijas arī nenorisinātos, vienalga vai finanšu instrumentam vajadzēs dubultot savu kapitālu, lai iegādātos obligācijas, vai finanšu stabilitātes mehānismam pēc 2013. gada vajadzēs iekļaut uh, arī ir ierobežojums, ja tās sāks izdot eiro obligācijas. Visvienalga, tas viss ir domas, kas netiek izslēgtas. Neviena no dalību valstīm no tām nav atteikusies. Tikai vienīgais, kas tiek apspriests, ir laiks, kad to darīt, kad tas nepieciešams un kā to darīt plašsaziņas līdzekļiem un uh, ekonomistiem nav nekādas ilūzijas. Uh, Viņi skaidri zina, ka Eiropas Savienība darīs visu, kas būs jādara, lai risinātu situāciju. Kas attiecas finanšu stabilitātes mehānismu, padomas lēmumā teikts, ka šim mehānismam jātop aktivizētam tajos gadījumos, kad ir pilnīgi nepieciešams nodrošināt eirozonas kā tādas stabilitāte. Esmu deputāts no mazas dalību valsts, un tāpēc gribu lūgt jūsu solījumu, ka tādi, tāds dalību valsts kā Malta, Kipra, Slovenija vai Igaunija arī tiks iekļautas šāda veida mehānismu aktivizēšanas principos, jo, lai arī varbūt, ka viņu stabilitāte un pastāvēšana nebūs tik ļoti apdraudoša visai Eiropas zonai kopumā. Paldies tālāk, Anī Podimata, vienu minūtu. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από την αρχή της... Δες priekšsēdētāji kungs. Mums ir, jā. Priekšsēdētāji, paldies. M mums, e, mēs jau es kā Eiropa esam izvērdījušies politiskā avangardā, un tāpēc mums jāpieņem tādi pasākumi, kas ļautu cīnīties pret uh, krīzi. Grieķijā, piemēram, tā valda nu jau vairāk kā gadu, un mums ir vajadzīgs šāds pastāvīgs stabilitātes instruments. Tiek izdarīts joprojām spiediens no tirgus puses Un tas, protams, tiek izdarīts ne tikai uz vājākajām ekonomikām, un tas viss liecina, ka mūsu lēmumi ir pārāk fragmentēti, tie ir pārāk nepietiekami un nespēja pilnībā atrisināt krīzes uzdotos jautājumus. Tātad mums ir vajadzīga tāda Eiropas reakcija, kas būtu visaptveroša kurā nebūtu ignorēta dalību valstu atbildība, un dalību valstīm, protams, šī atbildība ir jānestā, ir jāizpilda, aizsargājot savas tautsēmniecības pret jebkāda veida tirgus uzbrukumiem tā visa rezultātā varēsim kopīgiem centieniem pie kaut kā nonākt. Rezolūcijā, ko pieņēmām pirms pāris nedēļām, mēs lūdzam Eiropas komisiju rīkoties, mēs lūdzam to tūlīt pat organizēt pētījumu par šo pasākumu rezultātiem. Paldies, nākamā runātāja Ilga Figuraido. Paldies! Eiropas Kāds cīņā pret nabadzību ir beidzies? Vai ir jau kāds bilance pārskats padomē? Nav. Ja šāds pārskats tiktu izveidots, tad jums nāktos konstatēt, ka nabadzība nav nekad bijusi tik liela kā tagad. 6 miljoni nabadzīgu iedzīvotāju bagātajā Eiropā. Un kādi lēmumi tad tika decembrī pieņemti, eh, lai apkarotu sociālo no, eh, atstumtību? Eh, bet spekulācijas tās ir palielinājušās par spīti ECB labajiem nolukumiem nol, un padomes un komisijas lēmumiem. Bet mēs atrodamies Eirozonā. Mēs e, mēģinām e, atbalstīt e, vājākās valstis, dalību valstis, kam bieži ir bijis nācies arī konfrontēties ar darbinieku protestakcijām. Mēs redzējām, ka vakardien Portugālē arotbiedrības izgāja ielās. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu citādāka, lai tā būtu sociālā progresa Eiropa, lai tā būtu Eiropa, kas respektē darbinieku dzīvniekus un to tiesības. Mums ir jāierosina valstis cīnīties. Un tagad Keis Mičels lūdzu. Kolēģi no zālē, acīm redzot. Uh, eh, oh, not here, okay. Jā, priekšsādātājs turpina, tātad viņa nav klāt. Tālāk Tūna Kelams, pusotru minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Priecājos, ka var teikt, ka nu jau ir 19. diena, kopš Igaunija ir iestājusies Eirozonā. Bet Igaunija gatavojās šim solim jau kopš tās iestāšanās Eiropas Savienībā. E, tika dizainēta eiro monēta Igaunijā, tas notika jau pirms sešiem gadiem, un tomēr pievienoties eirozonai, tas nebija jautājums par tādu individuālu izvēli, nē, tā bija izvēle par labu vairāk solidaritātes Eh, solidaritātei. Tā bija izvēle, lai aktīvi dotu ieguldījumu stabilitātes veicināšanā šai kontinentā. Šīs ekonomikās krīzes laikā morālās vērtības ir kļuvušas vēl svarīgākas. Mēs redzam, ka ekonomiskais potenciāls, potenciāls pats par sevi ir nepietiekams. Ļoti svarīgi atcerēt, ir arī nepieciešams tas, lai valstī uzticas un lai valsts spēja pildīt savas saistības laika gaitā lai tā spēja sildīt, lai tā spēja īstenot spēcīgas struktūrālas reformas. Es augstu vērtēju to, ka Eiropa padomu varēja vienoties par eiro stabilitātes mehānismu, bet praktisks veids, kā nodrošināt stabilitāti, ir pirmām kārtām pabeigt vienoto tirgu, it īpaši digitālajā jomā. Vajadzētu šo jomu iestrādāt kopējā vienotā tirgus eh, aspektā, kā kā digitālo darbu kārtību. Šī iespēja būt, dotu pamatīgu grūdienu Eiropas konkurētspējai pasaulē. Eiropas pilsoņi gaida, ka mēs atvieglosim komercdarbību digitālajā jomā un nodrošināsim tādas iespējas, ka elektroniskos maskā, maksājums, elektronisko identifikāciju un tam līdzīgi, tā lai noteikumi šai jomā būtu vienkārši un saprotami. Un tad nepieciešams attiecināt, attīstīt arī pakalpojumu tirgu šai jomā. Paldies! Tālāk Žans Pierso D. E, brīvā mikrofona ietvaros. Pirmais, lūdzu, kolēģi, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Eiropadomas priekšādātāji, komisijas priekšādātāji. Gribēju izteikt pāris pārdomas par šo krīzes risināšanas instrumentu. Tās valstis, kas nav Eirozonas dalība, nav valstis, ir divās kategorijās. Uh, Ir, piemēram, eh, tādas kā, kā Zviedrija un Lielbritānija, kurām nav obligāti iestāties Eirozonā, un tad ir citas, kurām tas ir obligāti. Un tās valsts, kas ir piesaistījušas savu valūtu eiro, saņem eh, īpašu attieksmi no eh, šī mehānisma puses. Nu, tā tam vismaz vajadzētu būt. Gribu vērst jūsu uzmanību uz Nacionālo parlamentu, parlamentu lomu nacionālajiem parlamentiem šeit netiek noteikti nekāda loma ratifikācijas ziņā, bet es domāju, ka viņiem tomēr būtu brīvprātīgi jādod iespēja iesaistīties konsultāciju jomā, jo rodas jau tādā gadījumā problēma par to, kas tad īstenos politisko kontroli šī mehānismu darbības turpināšanās laikā. Vai tie būs nacionālie pol politiķi, bet mums jau šeit Eirozonā nav parlamentārās dimensijas. Un tāpēc mēs nesaprotam, kā politiski šo instrumentu būs iespējams kon kontrolēt. Un tas ir mans ierosinājums. Paldies! Tālāk Roberto Gvaldieri uz vienu minūtu lūdzu. Grazie, signora Presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Um, Manuprāt, ir divas lielas problēmas saistībā ar 136. panta grozījumu. Tā ir institucionāla un politiska problēma. Skatoties no institucionālā viedokļa, ir tāda, ka e, e līgums par Eiropas Savienības nosaka, ka Eiropas Savienība ir kompetenta valūtas e, fonda jautājumos, bet otrs punkts paredz, ka dalību valstis arī var pieņemt lēmumus, ja, padomis, ja Eiropas Savienība tos pilnvaro. Te tagad ir grūti saprast, kāpēc eh, tiek izmainīts līgums. Bez tām tā ir arī politiska problēma. Lēmumus par grozījumu līgumā otrā panta vietā vai 323. panta vietā rada situāciju, kad valūtas savienība būtu nepieciešama 27 ratifikācijas procedūras. Ja viena cietīs neveiksmi, tad nav plāna B praktiski saistībā ar eiro, bet mēs runājam par eiro nākotni, kas varbūt ir apdraudēta. Paldies, saka priekšsēdētājs. Edike Pārka viena minūte. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt... Paldies, priekšsēdētāja kungs! Jautājums par eiro stabilitāti un risinājumi, krīzes eh, mehānismi, eh, tai ir mūsu svarīgākie uzdevumi. E, pieaugums, kurš radītu jaunas darba vietas un samazinātu dalību valstu parādus, e, jebkura valsts to atbalstītu. Risinājumi ir apgrūtināti tāpēc, ka mēs atliekam e, strateģiskus jautājumus, kā piemēram novatoriskus risinājumus, kā tas bija decembrī. Uh, Eh, nākamajā samitā februārī mēs varēsim pieņemt svarīgus eh, stratēģiskus lēmumus par svarīgām tēmām, kā piemēram energosektoru. Ungārijas prezidentūra jau ir sākusi gatavot energosamitu. E, kur pamatnostādnes tika pieņemtas pagājušajā gadā, piemēram, dabasgāze. Priekšsēdētākai kungs, lūdzu nomieriniet mūs, e, lai mēs neraizējamies par to, ka energo samitu apēnos e, raizes par eirozonu. Paldies, Salavrakovs kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Kā mēs zinām, tad šī ir jau otrā reize, kad mums piemēram ekonomikas krīze. Uh, Un valstīm ir, valstu valdībām nācies ir iejaukties, lai palīdzi, palīdzētu tām valstīm, kas ir atraduši, atraduši, kas atrodas bankrota priekšā. 27 miljārdi palīdzības bija vajadzīga banku sistēmai. Un neskatoties uz visu šo palīdzību, ekonomikai ir vēl vajadzīga palīdzība, vēl vairāk palīdzības. Tā visa rezultātā valdības eh, nesen saprata, kā tām jāveido vēl 600 miljonu dolāru palīd, palīdzības instruments, lai izkļūt no krīzes. Eirozona. E, Eirozonas galvenais noteikums tomēr būtu saglabāt budžeta disciplīnu. tai jāspēj nodrošināt eh, pretestību pret šādām spekulatīviem uzbrukumiem, kas tiek vērti, protams, uz visvājākajām valstīm. Priekšādātāji es ierosinātu izskatīt iespēju vairāk līdzekļus ieguldīt tieši Eirozonā. Arvoisa puheenjohtaja, Euroopan yllä on todellakin kaksi terää. Par Euroopu pat labaan karājies Demoklas obens. Mums ir finanšu krīze un nacionālisma izpausmes. Abas parādības eh, kopā eh, padara situāciju vēl sarežģītāko. Mūsu grupā Stevens Jūčs vaicāja, vai Eiropu eh, turēs kopā dibinātāju sapņi, vai mūs tur kopā tikai sabrukuma murgs. Bet man liekas, ka mēs vairāk baidāmies no sabrukuma. Tāpēc es ceru, ka komisija būs stiprāka jautājumos, kas skar mūs visus Eiropā. Ļoti jocīgi, ka mēs esam tik vāji. Te jau nav nav runa pat par to, vai politiku vada tirgus vai tirgi politiku. Politika iziet ielās, politika nozīmē demonstrācijas pat laban un ekstrēmas parādības, kur galvenās ir ekstrēmistu grupējumi. Tāpēc sociālajiem jautājumiem vajadzētu būt vissvarīgākiem jautājumiem, bet nekas nenotiek. Un tagad Čanskelī viena minūte. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikt komplimentu Barozo un Van Rompuy kungam, jo viņi proaktīvi rīkojas šajā krīzē un cerams, ka šie reaktīvie mehānismi būs veiksmīgi nākotnē. Jo, ja tas tā izrādīsies, viņi būs varoņi, un, protams, ja tas tā nebūs, tad viņi būs ļaundari. Uh, Es domāju, ka šī uzraudzības arhitektūra nodrošinās to, ka daudzas no kļūdām, kuras noved pie pašreizējā situācijas, nenotiks nākotnē. Kas attiec uz manu valsti, diemžēl mums ir eh, jātiek ārā no eh, krīzes, un krīzē mēs nokļuvām tādēļ, ka bankas un valdība pietiekoši uzmanību nepievērs esošajai situācijai. Es vēlētos aicināt Barozu un Rumpoja kungus censties samazināt procentu likmes, kas ir jāmaksā par uh, finanšu glābšanas aizņēmumu kapitālu. Pašlaik tas ir par augstu. Paldies! Eiropas komisija priekšsēdētāja kungs, vārds ir jūsu. Paldies! Vispirms šīs debats ir parādījušas to, cik ļoti sarežģīta ir esošā krīze un cik grūti ir rast atbildes. Es vēlētos teikt kādu lietu visiem, un tas ir vairākums šajā parlamentā Tātad visiem tiem, kas ir par Eiropas ideāliem un vēlas Eiropas atbildes krīzi, mums nevajadzētu šeit šķelties un strīdēties par sīkumiem, kā daži no jums sacīja. Patiešām mūsu priekšā ir izaicinājums uh, un tiek pārbaudīta Eiropas integrācija. Debašu laikā mēs redzējām šos draudus. Es dzirdēju dažus komentārus, nacionalistiskus komentārus. Uh, kas atklāti sakot, es neesmu tā pieredzes dzirdēt Eiropas parlamentā. Jā, šie cilvēki bija mazākumā, un tomēr šie komentāri šeit izskanēja, cenšoties padziļināt šķelšanos Eiropiešu starpā tā saucamo bagāto un nabadzīgo Eiropiešu starpā. Un to tiem, kas šos komentārus izteica, un es uh, gribu teikt, ka viņi ir pret Eiropas solidaritāti un cenšas eh, dzīt šo ķīli dziļāk starp nabadzīgiem bagātiem Eiropā. Es uzdodu viņiem jautājumu, kur jūs bijāt tad, kad Eiropa finansēja jūsu zemniekus eh, pēc kāra, lai jūs barotu paši savus tautas? Kur jūs bijāt tad, kad Eiropa eh, finansēja infrastruktūras būvi? Uh, jūsu valstīs, lai veicinātu konkurētspēju jūsu valstīs? You you... Kur jūs bijāt tad, kad Eiropa radīja kopējo tirgu, lai jūs varētu pārdot savus produktus un pakalpojumus? Kur jūs bijāt tad, kad Eiropa bija pamats eh, labklājības un izaugsmes veicināšanai jūsu valstīs pēc kāra? tikai ļoti egoistiski un īsredzīgi eh, ļautiņi var nākt klajā ar šādiem paziņojumiem pret Eiropas vienotību. Un daudz no jums uz to arī norādīja. Es aicinu visus tos, kas atbalsta Eiropas ideālus, ka mums ir jābūt vienotiem. Mums ir jācenšas rast kopēju risinājumu jautājumā, kas tiešām prasa e, vienotu rīcību, un reizēm tas nebūtu nav vienādi. Eiropā, kurā ir 27 dalību valstis, kurās ir 17 e, dalību valsts Eirozonā, un es apsveicu Igauniju kā jauno dalībnieci Eirozonā. Uh, Un, protams, risinājumi nebūtu ir vienkāršākie, jo mēs balstamies uz demokrātijas principiem, un mums ir 27 dažā demokrātijas. Tādēļ ir ļoti grūti risināmas lietas. Tādēļ vēlos aicināt visus tos, kas eh, atbalsta Eiropas ideālus, nevajadzētu šeit eh, šķelties, balstoties uz dažādiem, varbūt netik svarīgām lietām. Es, protams, saprotu, ka sociālā Eiropa ir svarīga, bet kas ir labākais veids, lai atbalstītu valdības, tādas kā, piemēram, Grieķijas, Spānijas valdības, Portugāles valdības, kuras vada mūsu politiskās, jūsu politiskās ģimenes pārstāvi? vajadzētu atbalstīt viņu reformas, vai arī vienkārši teikt, ka tās ir pret Eiropas vērtībām. Mums ir nepieciešams struktūrāls reformas, ieskaitot reformas eh, nodarbinātības eh, no sektorā. Ja jūs pajautāsiet premjerministram Papandreu vai Zapatero vai Sokrates kungiem, uh, Tas ir tas, ko viņi dara, un viņi gatavojas vēl padziļināt šīs reformas. Es esmu tiešām pārliecināts, ka labākais, kā atbalstīt šos drosmīgos centienus Eiropā, ir runāt patiesu valodu. Pašreizajā pasaulē, kad valda konkurence, kad mēs jūtam spiedienu no uh, attīstības ekonomikām, mums ir jāadaptējas. Uh, Eh, mēs nedrīkstam riskēt ar savu sociālo tirgus eh, ekonomiku. Eh, ir jāriskē, bet jāriskē saprātīgi, nepakļaujot riskam strādājošo tiesības atskanēja izsaucieni no vietas, kuriem Barozo kungs atbildēja, ka atbildēšot uz tiem pēc brīža. Ir svarīgi, lai mēs atbalstītu sociālā dialoga principus. Es to apstiprināju vakar un apstiprinu arī šodien. Būtībā, ja mēs šādu fiskālo konsolidāciju neveiksim, mums nebūs šīs pārliecības, un bez pārliecības un uzticības nebūs izaugsmas, un bez izaugsmas nebūs darba vietu mūsu pilsoņiem cienījamais īrijas deputāta kungs eh, sacīja, ka Eiropas problēmas radīja Eiropa. Nē, to izdarīja dažas neatbildīgas īrijas institūcijas, nevis Eiropa. Eiropa ir daļa risinājuma, tā cenšas atbalstīt īriju. Tā nav uh, Eiropa, kas radīja šo fiskāli bezatbildīgo situāciju un bezatbildīgo rīcību. Eiropa pašlaik cenšas Sīriju atbalstīt. Ir svarīgi zināt, kas par ko atbild, un tieši tādēļ ir svarīgi. Un, starp citu, vairākums to atbalsta, vairākums tic Eiropas ideāliem. Mums ir jābūt kopējai tātad. Tā atbildēji uz uh, krīzi. Tātad kāds ir ambīciju līmenis? Uh, mēs komisijā esam par visambiciozāko, uh, visaugstāko ambīciju līmeni, tad, kad ir runa par kolektīvu reakciju uz krīzes risinājumu. Mēs dzīvojam situācijā, kad uh, mums šādā krīzes laikā uh, Ir ļoti svarīgi, lai mēs dotu savu ieguldījumu, lai mēs būtu vienprātīgi. Un, protams, ka pastāv zināmas domstarpības par to, kā labāk risināt krīzi. Līguma pārskatīšana. Zinat, kāda bija komisijas pozīcija? Mēs jau no sākuma sacījām, ka mēs uzskatījām, ka ir iespējas izveidot pastāvīgo mehānismu bez līguma pārskatīšanas, taču viena dalībvalsts sacīja, ka tas ir nepieciešams, ir nepieciešams līguma pārskatīts. Un tā kā mēs uzskatām, lai pastāvīgais stabilitātes mehānisms tiktu izveidots, tad komisija arī atbalstīja šo ierobežoto līguma no normu pārskatīšanu jo mēs vēlamies veicināt stabilitāti, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs vienotos par šo ierobežoto līgumu pārskatīšanu. Jā, ir tādi, kas vēlas iet vēl tālāk. Ja mēs runājam par uh, struktūrēšanu, pārstruktūrēšanu un kopienas pieejas veidošanu, bet mums ir jābūt realistiem, jāņem vērā brīdis, kurā dzīvojam. Uh, un mums ir e, jāpieņem e, tātad augstākais kopsaucējs un nevis zemākais. Un daži no priekšlikumiem, kas ir e, parādījušies, varbūt nespēja panākt pietiekamu atbalstu. Un komisija ļoti lielu uzmanību pievērš tieši šie vienprātības veidošanai. Protams, katram ir jādod savs pienesums Es negribu, lai mēs te dalītos bagātajos, nabāgajos, centrālos vai perifēros, jaunos un vecos. Visām dalību valstīm ir vienādas tiesības un vienādi, tas ir pelnījušas vienādu cieņu. Un ir ļoti bīstama šīs idejas Eiropas projektams dalīt eh, Eiropas valsts kaut kādās grupās. Mums ir jājautā visām dalību valstīm, kuras ir uh, visnestabilātākajā situācijā, uh, darīt, vi, ja tām jāļauj darīt visu, uh, lai stabilizētu situācijas ar fiskālo konsolidāciju, ekonomik, ekonomijas pasākumiem un tā tālāk. Un mēs uh, nepalīdzēsim viņām, ja mēs vienkārši teiksim, ka viņas kaut kādā veidā var izvairīties no problēmu risināšanas. Tām valstīm, kuras ir labākā situācijā, ir jāizrāda solidaritāte. Tām valstīm, kuras ir problēma situācijā. Eirozonai ir jābūt stabilai, lai nebūtu tā, ka tas ir bijis pagātnē, lai mēs neietu notikumiem, tā teikt, aizmugurē, lai mēs apsteigtu notikumus. Un mums ir jāglābj Eiropa nevis runājot, bet rīkojoties. Tas ir jautājums par to, cik cilvēku uzticēsies Eiropai. Tāpēc ir svarīgi rīkoties. Un kopumā mums visiem ir jādod savs ieguldījums, lai nodrošinātu stabilāku un labāku pārvaldību Eiropas, Eirozonā. Un tas ir kaut kas tāds, ko tirgi no mums prasa ir uh, svarīgi, kā mēs varam pieņemt lēmumus un kā mēs varam tos īstenot. Mums ir vajadzīga ekonomikas politikas labāka koordinācija, un pamatā mums visiem ir jāievēro solidaritātes un atbildības princips. Tas nav tikai uh, atbildības eh, princips, tas ir solidaritātes princips, tas nav tikai solidaritātes, bet arī atbildības princips. Tikai tā mēs varam panākt stabilitāti, un tas var nodrošināt mūsu nākotnes eh, stabilitāti. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies komisijas priekšādātājiem. Tālāk došu vārdu Hermanam Van Rompujam. Lūdzu. Priekšādātāji, godātie kolēģi. Iesākš, iesākumā runāšu par pāris pozitīviem elementiem. Es atvainojos, ka šajā nopietnajā brīdī esmu pozitīvs, bet tomēr jāsaka, no, ekonomiskā izaugsme šobrīd ir daudz spē spēcīgāk nekā mēs domājām. Tā būs pirms pāris nedēļām vai mēnešiem. Tā ir daudz spēcīgāk. Atsevišķās valstīs bezdarbs ir sācis samazināties. Kas gan to būtu varējis domāt 2008. un 2009. gadā? Eiropas Savienībā kopumā no 2010. līdz 2011. gadam eh, ir atkal sākus pieaugt, sākus pieaugt nodarbinātība. Un lūk, eh, pirms pāris mēnešiem mēs tam vēl nebūtu ticējuši, bet tagad tas tiešām ir tā noticis. Pilnīgi noteikti krīze vēl turpinās. Bet tāpat laikā šajā 17 valstu kopienā ir stabilitāte. Tā ir stabilitāte, kas, piemēram, ir daudz spēcīgāka nekā uh, Amerikā, ASV vai citur. Piemēram, 85. Uh, gadā neviens nedomā, uh, neviens nedomāja, ka, ka varētu šāda problēma rasties. Piemēram, ja runājam, runājam par citām lielām valūtām, uh, Eh, tad redzam, ka Eiropa gadījumā viss ir līdzsvarā, viss ir sakārtots un salīdzinām ar citām valstīm mums pilnīgi noteikti ir tāds budžeta deficīts, kas ir pilnīgi vidējs, vidusmēra pēc savu apmēru un nebūtu nepārsniedz citus. Eiro šobrīd ir stabila valūta un to gribu uzsvērt. Pirms pārēju pie citiem komentāriem. Mēs, protams, visi zinām, ka ir jādara vēl vairāk bet tāpat laikā ir arī jāceras, un to arī atgādināju jums, kad bija pagājušo reizi šeit parlamentā, godātie kolēģi. Mēs esam šai eirozonas krīzē iekļuvuši, jo tas ir eirozonas un eiro krīze vienlaicīgi, bez atbilstīgiem instrumentiem to risināšanai. Mums bija viss jāizgudro no jauna. Uh, cīņas laikā, un tā ir kopīga atbildība. Bet tas arī, pas, tas arī izskaidro to, kāpēc mums nav izdevies risināt šo krīzi tik ātri, kā mums būtu gribējies. Kāpēc nevarējām tik strauji uh, virzīties uz priekšu bet iesākumā mūsu rokās nebija nekā, mums bija stabilitātes un izaugsmas pakts, kas netika ievērots, netika respektēts, mums nebija makromenskās uzraudzības principu un mehānismu, nebija krīzes mehānismu, ne pagaidu, ne pastāvīgu uzraud, eh, šādu mehānismu, un tāpēc mums vajadzēja visu izgudrot no jauna. Krīzes laikā, jau krīzes laikā, un kā jau teicu, tā ir kolektīva atbildība. Atsevišķi jūsu vidū uh, teica, ka lūk, tas ir par maz un pārāk vēlu. Bet tā kā mums nebija nekādu instrumentu sākotnēji, tas, eh, zināmā mērā, tie, to varētu tulkot nevis eh, kā pārāk maz un pārāk vēl, bet gan drīzāk pakāpeniska pieeja, soli pa solim virzamies uz priekšu. Vēl pāris lietas, ko gribēju jums pastāstīt. Atsevišķi deputāti arī teica, ka, lūk, krīze netiek kontrolēta. Lūk, piemēram, paskatieties, kas notiek tirgos, bet tajā pašā laikā atkal citi un reizēm pat tie paši saka, bet lūk, nevaram taču ļaut, ka situācija tirgi mums diktē priekšā. Nu tad jāizdomā, kurus argumentus mēs izmantojam, jo jāsaka savā starpā te nav nekādas saskaņotības. Tālāk par īstenotiem pasākumiem. Jā, pilnīgi noteikti ir šīs reformas, kas īstenotas dalību valstīs ne, ne tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir problēmas, bet visās dalībvalstīs šādas reformas ir īstenotas. Un šīs reformas var atbrīvot papildus izaugsmas potenciālu un nodarbinātības potenciālu. potenciālu. Un, protams, ka šī reformas nevienmēr ir vieglas, tās ir ļoti grūtas, tās prasa milzu darbu, lai tās varētu virzīties pareizajā virzienā. Bet gribu jums atgādināt, ka atsevišķas valstis, kas šobrīd izkļūst no krīzes, tev dara daudz strāk, un tā ir viena ļoti liela valsts, kas strauji izkļūst no ekonomiskas krīzes tieši tāpēc, ka tā pirms četriem, pieciem, sešiem gadiem ir pienā, pieņēmusi atbilstīgas ekonomiskas reformas. Un tobrīd, tobrīd tās sastapās reformu pieņemšanā ar ļoti lielām pretrunām sociālā jomā, bet šīs reformas ir nesušas rezultātus, nesušas augļus, tās ir radījušas papildus izaugsmu un nodarbinātību. Tas, protams, izgāja cauri ļoti grūtam posmam, bet tāpat laikā, izdarot papildus centienus, tām ir izdevies panākt progresu. Un tiešām šādi piemēri mūsu Eiropas Savienībā pilnīgi noteikti ir. Un tas liecina, ka tā ir pareizā pieeja. Ir vajadzīgas reformas dalību valstu līmenī, protams, ir vajadzīgas reformas arī Eiropas Savienības līmenī un Eirozonas līmenī tāpat. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pēc iespējas straujāk pieņemt ekonomiskās pārvaldības principus, par ko apspriedāmies darba komandā un par ko ir runājis arī komisija un par ko šobrīd konsultējas eh, Eiropas parlaments. Un tas, šis dokuments, protams, tiks pieņemts koplāmuma procedūrā, un šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs un steidzams. Ja būs nepieciešams iet tālāk, vēl tālāk, Eirozonas ietvaros, konverģējot tautsēmniecības attīstību un, un ekonomisko politiku, tad tas būs jādara. Ja to varam darīt vienojoties starp uh, valstīm Eirozonas ietvaros, tad par to ir jādomā. Un ne tikai jādomā, bet arī jāvirzās uh, strādājot šajā virzienā turpmākajās nedēļās un mēnešos. Un varbūt, ka būs jāizvērš šī darbība arī ārpus eirozonas, Tāda ideja parādījās šajā darba grupā. Tas bija viens no viņu priekšlikumiem, kas tika arī tālāk izklāstīts komisijai. Jo monetārai komunai ir vajadzīgs daudz vairāk eh, ekonomiskās politiskās vienotības Vai esam aizmils, aizmirsuši izaugsmu un ekonomisko eh, struktūru? Nē, nē, kopš marta jau esam strādājuši pie šīs 2020. gada stratēģijas, mēs taču to pieņēmam un tieši tāpēc pēc pāris dienām feb februāra padomē mēs spriedīsim par novatorismu un par enerģetikas jautājumiem, jo tie ir tie jautājumi, ko nedrīkstam aizmirst arī tajā brīdī, kad mēģinam izkļūst no krīzes, jo tie ir tie, kas struktūrāli ilgtermiņā varēs veicināt izaugsmu un nodarbinātību. Un savukārt īstermiņā mēs šobrīd gatavojam tādu globālu pieeju, kas būs vērsta uz instrumentu stiprināšanu. To instrumentu stiprināšanu, kas tika izveidot 2010. gadā, lai cīnītos pret krīzi. Nu, tātad darba kārtība tiešām ir pilnīgi skaidra. Vai varam virzīties uz priekšu ātrāk? Jā. Bet es jau jums teicu, ir divi šķēršļi tam vismaz. Vismaz bija divi šķēršļi. Pirmais no tiem bija tāds, ka visi šie instrumenti bija jāveido no jauna, no nekā, no nulles. Un otrs ir tas, ka mēs esam demokrātija, mēs dzīvojam demokrātijā un ir vajadzīga vienotība, pilnīga vienotība 27 valstu starpā godātie kolēģi, tie no jums, kas atbalsta Eiropas projektu, jūs esat vairākumā šajā Eiropas parlamentā. Un eh, pilnīgi noteikti jūs esat tie viseiropeiskākie es domāju, ka Eiropā, protams, arvien vairāk būs šķelšanās starp tiem, kas atbalsta Eiropas projektu un tie, kas to nedara. Bet es domāju, kas ir pats svarīgākais, ir tas, ka neskatoties uz visām šīm problēmām, ko piedzīvojam, mēs tomēr saglabājam eh, vēsu prātu, saglabājam virzienu, šo orientāciju pareizajā virzienā. Un tas ir daudz svarīgāk. Galvenais saglabāt šo gribu darboties kopējiem spēkiem Eiropas projekta labā. Šo apņēmību mēs atkārtojām vēlreiz arī decembra Eiropadomas sanāksmē. Un tieši tāpēc, un ar šādu pakāpenisku pieejumu, soli pa solim, mēs arī nonāksim pie rezultātiem. Es esmu pārliecināts, ka mēs ejam pareizajā virzienā, esmu pārliecināts, ka šāda kopēja griba pastāv, un esmu pārliecināts, ka galu galā mēs gūsim panākumus. Paldies! Thank you. Paldies, paldies priekšsēdētāji, prezidenta kungs par jūsu ziņojumu. Tātad februārī atkal tiksies Eiropa padome. Un eh, tad mēs arī uzklausīsim nākošo Van Rompoja kunga ziņojumu. Līdz ar to mēs beidzam debatas par pirmo darba kārtības jautājumu. Un pirms mēs sākām debatēt par nākamo punktu, kas ir Ungārijas darba programma uzņemoties eh, padomas prezidentūras pienākums, divu minūšu pārtraukums.